On va alors commencer. Sāksim darbu. Es domāju, ka viss acīm redzot ir gatavi. Labu vakaru visiem. Īpaši gribu sveikt mūsu vidū doktoru Mukvegi. Tiešām tas man ir ārkārtīgi liels gods jūs redzēt šeit šovakar un kolēģi vārdā, Andrei Plenkoviču vārdā, kas ir šīs komitejas eh, vicepriekšādātājs, kā arī attīstības komitejas priekšnieks, arī Lūis Mečēla vārdā jūs šeit sveikt, viņš ir no ACP komitejas. Nu, ja jūs viņu nepazīstat, tad stāda viņu jums priekšā. Doktors Denis Mukwege ir cilvēks, kas ārstē sievietes. Nu, tas šķiet arī ir tas vislabākais skaidrojums attiecībā uz viņu personību. Mukvegas kungs ir šeit, un mēs ārkārtīgi par to priecājamies. Strasbūrā šis ir diezgan sarežģīts vakars pastāv šobrīd milzīgas problēmas ar satiksmi, kolēģi nav varējuši ierasties, viņi ir aizkavējušies ceļā, varbūt pāris ieradīsies vēlāk, bet, nu, katrā ziņā jūs būsiet šeit līdz trešdienai, un jums būs vēl iespēja satikt tos, kas nepaspēja šo sanāksmu šovakar. Mukvegas kungs, lūk, jūs esat šī gada Saharau balvas saņēmējs, jūs esat ginekologs un banzība slimnīcas galvenais ārsts no Kongo Demokrātiskās republikas. Pateicoties jums, esam panākoši to, ka vairs vardarbība nevar tiek uzskat, nav vairs pilnīgas e, vardarbības ierots iznīcināšanas ierops, kas ir šī vardarbības kārus ļoti daudz sievietes, ciemus cilvēkus visā šai valstī. Uh, Un šitie, jūsu darbības rezultātā mums izdosies ierobežot šo vardarbību un panākt pamazām arī ilgspējīgu attīstību. Šovakar ar jums runāsim par visu to, kas jūs vedis šai ceļā, kas ļāvis jums pievērsties savai specialitātei un kādas grūtības ir tās, ar ko jūs joprojām sastopaties, un tāda, protams, nav mazums. Vispirmām kārtām došu vārdu Pongas kungam. Viņš ir attīstības komitejas vicepriekšādātājs, pēc tam izteiksies Plenkovičs kungs, kas ir ārlietu komitejas vicepriekšādātājs, tad došu vārdu Mukvegas kungam un visbeidzot arī Luja Mišēla kungs uzstāsies. Un, protams, pēc tam varēs uzstāties un izteikties visi kolēģi, kas ir to vēlas un kas pie, būs pieteikušies. Pongas kungs, lūdzu. Merci, Priekšādātā paldies, godātie kolēģi, godātais doktor Mukvega Tiešām man milzīgs gods, kā pirmajam attīstības komitejas vicepriekšsēdētājiem, būt par līdzpriekšsēdētāju šai viedokļu apmaiņā šovakar. Godātājs Mukavegas kungs, mēs ļoti labi zinām, cik neatlaidīgi jūs strādājat savā valstī, Demokrātiskajā Kongo republikā, lai palīdzētu sievietēm un tīpaši. E, nodarbojoties ar ķirurģisku iekšanos, lai mēģinātu ārstēt šīs sievietes, kas ir tikušas uh, Um, izvarotas, pakļauts dažāda veida um, vardarbībai. Jūs tādā veidā palīdzat ne tikai viņu ķermeņiem, bet jūs palīdzat at, at, atdzīvoties arī viņu dvēselē. Jūsu darbība tepat laikā iet vēl tālāk, jūs cīnaties arī par cilvēku tiesībām, par pamatbrīvībām, par izteikšanās brīvību de, Kongo Demokrātiskajā republikām tas ir reģionams, e, kur ir šie lielie ezeri, un jūs, jūs darbība iet vēl tālāk par šo valsti. Jūs esat apņēmības pilns aizsargāt cilvēku tiesības. Un tās ir tās vērtības, kur dēļ mēs izvēlējāmies šai parlamentā jūs par Saharovas balvas laureātu šogad. Jūs to esat pilnīgi noteikti pilnībā pelnījis. Gribu turklāt teikt jums paldies par visu, ko esat darījis Jūs, kas palīdzat attapties šo sieviešu ķermeņiem, dvēselēm, kas kļuvušas par upuru vardarbībai visā eh, šai reģionā. Seksuālā vārdarbība tiek izmantot kā kara ierocis ļoti daudzās valstīs, un it īpaši jūsu reģionā tas ir aktuāli, un tāpēc ir jāpieliek tam punkts, ir jānosod šāda rīcība. Jādara viss, lai to apkarot Mukvegas kungs, es tāpēc saku jums lielu paldies par jūsu entuziasmu un par drosmi, ko esat izrādījis. Tīžina. Eh. Merci, monsieur Panga. Paldies, Pangas kungam. Tālāk došu vārdu Plenkoviču kungam. Lūdzu. Liels paldies, Valenciāno kundze. Paldies, Moris. Lūdzu, Mišēl kungs. Paldies jums arī. Godātais Mukvegas kungs. Godātie kolēģi, man ir liels gods būt vienam no līdzpriekšsēdētājiem šajā sanāksmē šodien, pārstāvot ārlietu komitejas eh, priekšsēdētāju Elmāru Broka kungu, kurš diemžēl nevarēja šodien ierasties šeit. Kopš 98. gada mēs piešķiram Saharovu balvu domas brīvībai eh, individiem un organizācijām, kas eh, mums atgādina, cik būtiski ir ievērot un aizsargāt cilvēktiesības un pamat brīvības demokrātijas nodrošināšanai. Šo gadu laikā mēs esam eh, guvuši ļoti red, lielu pieredzi, redzējuši kādā veidā, cik dažādos veidos cilvēki atbalsta cilvēku tiesības un atbalsta tos, kas katru dienu cīnās par brīvību un tiesiskumu visā pasaulē. Joprojām pasaulē ir milzam daudz vietu, kur individu un grupas turpina cīnīties par šīm pamattiesībām, par iespēju noteikt savu dzīvi un savu, būt savas nākotnes noteicējiem. Šogad es vēlreiz vēlos ap, apsveikt doktoru Mukvegas kungu un papildus tam, ka viņš ir saņēmis Sakaro balvu. Priekšsēdētā konference ir arī uzteikusi Eiromaidānu darbu un Azerbaidžāns cilvēktiesība aizstāvējusi. Ir ļoti būtiski, lai cilvēki austrumu partnerības valstīs eh, varētu izteikties un aizsargāt cilvēktiesības. Es esmu ļoti priecīgs, ka Eiro Maidana pārstāvi trešdien gaidāmajā Sahrobals piešķiršanas ceremonijā arī būs klātesoši. Jonas Skundze, Lēla Jonas Skundze, diemžēl atrodas joprojām cietumā, viņas veselība pasliktinās un parlamenta delegācijai šobrīd vēl nav izdevies uh, doties vizītē uz Azerbaidžānu, taču viņas balss tiks uzklausīt, jo šeit ieradīsies viņas meita Dinārionas, kura arī piedalīsies ceremonijā. Dargie kolēģi, šodien mēs godinam mūsu Sahara balvas ieguvēju doktoru Denis Mukvēgi. Un kopā ar viņiem mēs eh, paužam cieņu visiem tiem cilvēkiem, kas ikdienā cīnās par cilvēktiesībām, piešķirot tām eh, tādu universālu vispārēju vērtību. Elēna Rūzvelt, pieņemot cilvēku tiesību, starptautisko cilvēktiesību deklarāciju, norādīja, ka cilvēktiesības uzsākas tūpie mājām, tādās mazās vietās, ka, kas nav varbūt saskatāmas pasaules kartē. Tās sākas skoli, skolā, rūpnīcā, zemnieku saimniecībā, birojā tajās vietās, kur ik viens eh, vīrietis, sieviete vai bērns eh, vēlas saņemt vienādas iespējas, eh, lai viņam, pret viņu izrāda vienādu cieņu, lai viņš netiek diskriminēts. Un ir svarīgi ievērot šīs tiesības, Un tādēļ, ka ja šīs tiesības netiek ievērotas, tad pasaulē progresa nevar tikt panāks. Lielas paldies un vēl veiksmi jums! Tālāk došu vārdu jums, Mekvegs kungs, lūdzu. Ce soir, avec une... Esmu šovakar šeit pie jums, esmu ļoti aizkustināts, arī cerība pilns. Un ir, man šī ir pirmā tikšanās ar Eiropas parlamenta deputātiem un gribu teikt milzu paldies apakškomiteju ārlietu komitejas, eh, cilvēktiesība apakšmutējas vicepriekšādātāja Valenciānā kundzei, kura vada šo sanāksmi, gribu teikt Paldies arī attīstības komitejas vicepriekšādātājam, tāpat arī ārlietu komitejas vicepriekšādātājam par to, ka jūs piedalāties šai sanāksmē. Paldies arī Lūija Mišelam par viņa klātbūtni šovakar, par to ārkārtīgi priecājos. Godātie deputāti! Kongo Demokrātiskā republika ir piedzīvojusi vēsturē vienu no sarežģītākajiem periodiem. 20 kara gadi. Un šis garš, karš, diemžēl, nenotika parastā klasiskā kara formā. Tas drīzāk bija tāds karš, kas tika vērsts tieši uz sievietēm, uz sieviešu ķermeņiem un tā bija valsts, kurā tika piedzīvotas ļoti dramatiski notikumi. No 98. gada to piedzīvojām, un tajā, šajā gadā tika izveid, izveidot Panzī slimnīca, lai palīdzētu sievietēm, lai novērstu problēmas ar zīdaiņu mirstību, un tajā brīdī konstatējām, ka jāsaka, ka ir izveidojusies pat jauna patoloģija un tā nav nekāda sakritība. Un 98. gadā mēs sākām ārstēt sievietes 45 izvarošanas upurus, kas bija izvarots ārkārtīgi vardarbīgā veidā, un te nu uzreiz teikšu lūko, ka mums ir jāspēj nodalīt divas lietas izvarošana, jeb vardarbība, kas ir eh, seksuāla izvarošana bez sievietes piekrišanas, tas, protams, ir ārkārtīgi nopietni, jo, eh, jo šīs upuri, šādas izvarošanas upuri nevar at, nekādā veidā pēc tam vien, vienkārši tikt pār šīm sekām, bet no otras puses ir šī izvarošana, kas tiek izmantota kā kara ierocis, lai pazemotu, lai uh, darītu pāri un iznīcinātu sievietes kā iedzīvotājus daļu, kas var nest dzīvību tālāk. Tas ir vēl jaunāk, tā ir absolūta necilvēcība. Un tas, kas tika nodarīts viņu ķermeņiem, bija vienkārši šausminoši. Viņas taču ir tās, kas dzīvību nes tālāk. Vai tā tam vismaz vajadzētu būt? upurs, up, mēs cenšamies upuriem palīdzēt. Toreiz pēc gada konstatējām, ka upuru skaits bija tik milzīgs, ka mēs nevarējām vienkārši uzskatīt to par tādu kara blakus efektu. Un tas veids, kā tas notika, ļoti labi parādīja, ka tā bija mērtiecīga plānota rīcība jo nav iespējams iz, izvarot 200 sieviešu vienā cienā viena vakara laikā, ja nav plānota rīcība šajā virzībā. Tāpat arī mēs vērojām šos sieviešu cermeņus, kas pēc izvarošanas burtiski mm, bija kā Mm, burtiski nesa tādus kā paraksts līdz, ka varēja zināt, kura no bruņotajām grupām šo izvarošanu pastrādājas. Un tad, nu, radās jautājums, vai šīs izvarošanas, nu, tiešām nebija kā tāds kara ierocis. Esam vairāk kā 20 tūkstu, snieguši palīdzību vairāk kā 42 tūkstošiem izvarošanas upuru esam cenšies sniegt visaptvarošu palīdzību. Pirmām kārtām, protams, sākotnēji pievērsāmies fiziskai aprūpei, medicīniskai aprūpei, ārstēšanai, bet pēc tam konstatējām, ka ir ārkārtīgs psiholoģisks kaitējums nodarīt šīm sievietēm, un nav, sievietes nespēja atsākt normālu dzīvi bez palīdzības, un tāpēc mēs pieņemam darbā psiholoģiskus psihiatrus, kas varētu sniegt uh, palīdzību šīm sievietēm pamazām, pamazām ļaut šīm sievietēm um, atgūties. Jo tas, kas notiek sievietes dzīvē, ehm, ir kaut kas tāds, kas ir jāsaprot, ka viņu dzīve ir neaizsargāta šai kopienā. Un ir jānodrošina arī zināma uh, kompensācija. Esam izgājuši cauri vairākiem posmiem un joprojām ir nepieciešamība atbalstīt šīs sievietes viņu sociālajā jomā, ekonomiski, jo šīs sievietes var būt ekonomiski spēcīgāks un tajā brīdī tās varēs atgriezties sabiedrībā jo viņas vēlas atkal iekļauties sabiedrībā ar savām zināšanām, ar spēju darboties. Esam strādājuši pie ļoti veiksmīga modeļa, kura rezultātā šīs sievietes var dot savu devumu sabiedrībai, nevis tā, ka viņas saņem tikai kaut kādu žēlsirdību no sabiedrības, bet tās var palīdzēt sabiedrībai visu šo dramatisko noteikumu kontekstā mēs centāmies sazināties ar plašsaziņas līdzakļiem, centāmies darīt visu, kas mūsu spēkos, lai pievērst šīm šausmām arī starptautisko uzmanību. Nu, diemžēl jāsaka, ka sastapāmies ar šķēršļiem, bija pilnīgi apdullinošs klusums plašsaziņas līdzakļos par šiem notikumiem. Un kā jau es teicu, te mēs nerunājam tikai par sīventiem, runājam par cilvēci kā tādu. Tā, tā, tas nav, tā nav problēma, kur sastopas viena konkrēta grupa, un tad kādai grupai tā būtu arī jāatrisina. Nē, ar to sastopamies mēs visi, un mums visiem ir jārīkojas. Un tāpēc es turpinu jūs lūgt e, izplatīt šo informāciju un dari, dari, vērsties pret pašiem šīs nelaimes un e, šausmu cēloņiem, tā lai šādu vardarbību un izvarošanu neizmantotu kā kara ieroci attīstības valstīm eh, ir jāpalīdz. Esam parakstījuši ļoti daudz nolīg, nolīgumus, bet gan jāsaka, diemžēl visi šie nolīgumi par mieru un pamieru, diemžēl nav neko nesuši. Visas šausmas ir atkal atkārtojušās, un 2013. gadā Adisa Bebā tika parakstīts vēl viens miera nolīgums. Mēs to uzskatām par miera nolīgumu un par cerību līgumu jo tā, tas ir pirmais miera līgums, kurā netiek, kur, kurā tiek nodrošināts, ka šis konflikts varētu patiešām noslēgties. Dāmas un kungi, godātie deputāti, ļaujiet man e, izklāstīt pāris lietas, uz ko gribēju vērst jūs uzmanību šovakar. Mēs vēlamies visi kopā iet ceļā uz taisnību, uz tiesiskumu attīstības valstīs, un Eiropas Savienība mūs atbalsta, atbalsta ļoti pamatīgā veidā, un es domāju, ka ar šo Sahara balvas piešķir, piešķiršanu mēs arī vēršam Kongo uh, eh, Demokrātiskas republikas iedzīvotāju uzmanību uz, šī, uz, šo, uz šīm lietām. Un tas nozīmē, ka viņos rodas cerība un viņi zina, ka nav aizmirsti, ka viņi nav pamesti likteņa varā. 2013. gadā tātad starptautiskā sabiedrība beidzot sāka rīkoties, centās atrisināt šos sarežģītos jautājumus, un parādījās arī politiskā griba bezprecedenta apmēros. Un visa pasaule sajūta cerību, ka šī problēma varbūt tiešām tiks pamazām atrisināta un izskausta pašā saknē. Eiropas Savienība bija tā, kas deva garantijas miera līgumam Protams, te ir arī citi partneri bijuši, kurus šobrīd nesā, nenu, visus nenosaukšu, bet 2014. gadā tomēr konstatējam, ka joprojām pastāv šķēršļi šī līguma īstenošanai dzīvē, jo kalendārs, jeb laika grafiks, kas tika tur no, noteikts, jau aizkavējās Kampalas saruna rezultātā. Turklāt zinām taču, ka nolīgums nevir, tā īstenošana nevirzās uz priekšu tik ātri, kā mēs to gribētu redzēt. Tam piemērs ir, piemēram, drošības situācija austrumu provincēs. Tā ir pasliktinājusies, un ikdienas, diemžēl, saņemam informāciju par slaktiņiem, par izvarošanām kas ir gan samazinājušās varbūt pēc skaita, bet ir strateģiski tomēr joprojām tiek izmantotas kā ierocis. Un iedzīvotāji, protams, nevar vien sagaidīt, ka tam tiks pielikts punkts. Tās ir sievietes, kas vairs nevar noskatīties tajā, kā viņu bērni viņu tiek izvarot. Un, eh, un tās vēlas panākt to, ka šais provincijās tāda veida lietas vairs neatkārtojas. Uh, šodien risinājumu, ir jāmeklē risinājumi un jāspēj atjaunot valstiskie procesi, jāspēj vērsties pret izvarošanu konfliktu kontekstē un tāpēc ir vajadzīgs cīnīties pret nesodāmību, jo diemžēl šajā reģionā simtiem tūkstošu sieviešu ir tikušas izvarotas, un bet līdz pat šim brīdim viņas joprojām gaida, kad vainīgie tiks saukti pie e, tiesas un kārtības. Viņi nedrīkst palikt nesodīti. Nedrīkst būt tā, ka viņi pēc tam ir atbildīgi par drošības situāciju valstīs. Tad, protams, ka sievietes ir mm, vienkārši sašutušas. Ir tāpat laikā jāsaka arī reģionāla rakstura dialogs, jo šāda veida konflikti iet ārpus demokrātiskās, mm, Kongo demokrātiskās republikas robežām. Te ir vajadzīgs reģionāla rakstura dialogs, kas var nest reģionāls risinājums, lai var apspriest visu šīs problēmas, un bez kopīgiem risinājumiem tās atrisināt nevarēs. Trešām kārtām šī bruņotie grupējumi ir jāizformē, jāatbruņo, tā lai pieliktu punktu to darbībai. Ir jādara viss, kas mūsu spēkos, Tik, ir eh, tāpat arī dots ultimāts eh, šīm grupām un tiek pieprasīts, lai tās noliek eh, ieročus, to prasa sabiedrība, starptautiskā sabiedrība. Uh, bet cenšamies vispirms izsmelt visus diplomātiskos, visas diplomātiskās iespējas, jo, ja vērsīsimies priem ar spēku, tad, protams, tieši civiliedzīvotāji centīs, cietīs vispirms, tāpat kā tie ir cietuši visus iepriekšējos 20 gadus. Gaidām drošības nozars reformas valstī, par to pieņemta lēmuma parlamentā, bet jāsaka, tie nav īstenoti dzīvē. Un jāsaka, drošības sistēma šobrīd nepiedāvā nekādas garantijas un pašpaļāvību iedzīvotājiem. Un, protams, ka tādējādi demokrātija ir apdraudēta. Mēs vēlētos, lai pilsoniskā sabiedrība piedalītos pamatnīguma īstenošanā lai viņi kalpo kā tādi uzraugi, kas ļauj mums saņemt informāciju par to, kāpēc kaut kas nefunkcionē tā, kā tam vajadzētu notikt. Mums ir jāspēcina pārvaldības, demokrātiskas pārvaldības iespējas un, protams, jārespektē konstitūcija. Tādā veidā mēs varēsim pamazām atjaunot šo valsti visreģionā. Paldies! Liels paldies! Paldies Mukvegas kungam! Un tagad, eh, Mišel kungs, jums vārds paldies priekšādātāji, godātais doktori, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Margarita Jursenāra rakstīja ļoti skaistus vārdus. Viņa teica lūko, un te citēju, universa neatrisināmā mistērija ļauj laiku pa laikam ceļā iedegt gaismas spožas gaismas, kas izgaismo pasauli tad, kad tā maldās. Citāta beigas. Mukvegas kungs, godātais draugs, esmu ārkārtīgi aizkustināts un ļoti priecīgs, ka esat šeit par Eiropas parlamentā un ka šeit mēs varam runāt par cilvēktiesībām, un šeit varam atzīmēt jūsu panākumus, varam no, noliekt galvas jūsu atbrīnomā darba priekšā, jūsu solidaritātes gara priekšā, jūsu apņēmības priekšā, varam teikt paldies par jūsu raksturas spēku, spēju saukt vārdā, līdz šim vārdā nesaukto, par spēju runāt par šo humāno traģēdiju, par nopietnību, ar tas tā ir traģēdija, kas norisinās eh, Kongo Demokrātas Republikas kalnos. Eh, jūs eh, ar savu nenogurstošo darbu un apņēmību, ar savu mīlestību pret citiem un tāpat laikā pieticību jūs dodat mums labu mācību. Jūsu vienkāršība, jūsu rūpes par citiem ļauj glābt no bezgoda vienaldzīgos. Un reizē mēs tādi esam. Un tas liek mūsu sirdsapziņai arī atcerēties, kas ir svarīgs. Jūs eh, esat šī gadsimta sirdsapziņa. Un es domāju, ka viss vēl nav zaudēts, kamēr ir tādi piemēri kā jūs, kas aizstāvat vājākos, tos, kam nav balss, kam nav vārda. Kodētais doktor, jūs esat padarījis panzī par daudz ko vairāk kā tikai slimnīcu. Jūs esat to padarījis par sabiedrību, par ģimeni. Jūs esat to padarījis par solidaritātes respekta centru, par tiesiskuma un cilvēcības centru. J jūsu darbība ir milzīga politiskā cīņa, ko jūs īstenojat cilvēktiesību vārdā, lai respektētu to, kas ir dzīvība, demokrātija un lai izskaustu visu veidu barbarisku rīcību pasaulē. Jūsu rīcība turklāt un man ir bijis iespējas jūs klasīt vairāk kārt, ir vienkārši izcila. Jūsu rīcība ir nepakļaušanās akts. Jūs esat tas, kas vēlas pielikt punktu ciniskai nežēlībai, jo tai ir jāsaka nē, nedrīkst pieļaut, ka tā atkārtojas. Un turklāt nedrīkst būt arī nesodāmība šai ziņā. Jūsu pārliecība ir tā, kas nodrošina mums kas ir mums kopīgi, gan vēsturiski, gan tautais, kas ir mūsu kopējā kultūra. Jūs esat universāls cilvēktiesību aktīvists no Āfrikas, eh, kas respektē Āfriku un kas respektē pasauli un tāpēc mēs eh, gribam noliekt galvu jūsu priekšā un slavināt jūs par gūtajiem panākumiem. Merci beaucoup. Lielas paldies! Tālāk došu vārdu kolēģiem Īpaši daudz laika gan mums nav. Un jūs, protams, vēlaties, lai arī Mukvegas kungam būtu laiks jums atbildēt, bet sarakstā ir lūk. Monsieur Tanok, Monsieur Sevičius, Madame Lozing et Madame Lokbiller. C'est tout. Et Monsieur Bashir. Un Bashir kungs vēl arī. D'accord. Alors, euh, on... Un tātad, vispirms Predis kungs lūdzu. Madame la Présidente. Euh... Priekšādātāji, liels paldies. Godātais Mukvēgas kungs, es pirmām kārtām gribu jūs apsveikt ar balvas saņemšanu. Šogad šī izvēle bija īpaši grūta, jo kandidātu sarakstā bija daudz vērtīgu kandidātu, un, protams, ka joma, kurā strādāt jums, mums ir ļoti svarīga. Mēs runājam šeit par karu, par kara ieročiem, kas apdraud visu mūsu uh, um, dzīve tepat laikā bija arī, Eiro, arī Ukrainas Eiro Maidans, kas bija pelnījis atbalstu. Nebija viegli šī izvēle un var jums teikt, ka to, turpināsim jūs atbalstīt visos iespējas veidos. Mukvegas kungs kungs. Gribu teikt paldies par jūsu apņēmību un entuziasmu, ko jūs jau gadu desmitiem izmantojam, lai palīdzētu sievietēm, kas piedzāvojuši vienkārši neiedomājums šausmas. Gribu teikt paldies arī par jūsu drosmi turpināt šo cīņu vienlaikus, apdraudot pat savu dzīvību, jo mēs zinām, ka jums tik izteikti draudi. Un tāpat laikā šajās ciešanās ir jāpalīdz. Cietušas ir simtiem tūkstošiem sieviet, kas, sieviešu, kas tikušas izvarotas. Un katrai no šīm sievietēm eh, dzīve ir kļuvusi par kaujas lauku. Pēc piešķirot savu sakaram balvu, mēs vēlamies atzīt un teikt paldies visiem ārstiem, kas strādā ļoti sarežģītos, grūstos apstākļos, lai šiem sievietēm palīdzētu un ievērotu Hipokrāta zvērstu. Un šo debašu kontekstā es jums gribu teikt, ka vārdarbība, kas tiek izmantot konfliktu laikā, tiek apspriesta bieži, un mēs runājam par to ar visiem mūsu pasaules partneriem. Savu mandātu sākumā mums vairāk kārt bija iespēja par to runāt. Eh, vēlamies panākt to, lai jūsu valsts vairs nebūtu tāda vardarbības galvaspilsēta pasaulē, un jāpieliek punkts nesodēmībai, kas ir valdījusi līdz šim, un kas daudzkārt vēl joprojām pastāv Kongo Demokrātiskajā republikā. Uh, Es gribu jums vaicāt, kādas, jūsuprāt, ir tās galvenās prioritātes, kas būtu jāiznod jūsu valstī, lai, eh, lai palīdzētu valstī, lai vērsos pret šo vardarbību. Un turklāt gribu uzsvērt, ka, diemžēl, seksuāls vardarbības akti, ko mēs, protams, pilnībā nosodām, tomēr net Mm, protams, nevar tikt pilnībā izskaust arī pēc konflikta situācijā. Ir vajadzīgs tālāks dialogs valdī, valstī jātī, jātīstas tālāk. 2014. gadā dialogu tika uzsākt paredzēts vēlēšanas Marija Gabriela. Šai procesā bija iesaistīta, viņa bija vēlēšana novērošanas misijas eh, priekšgalā. Tur tika runāts par konstitūcijas uh, izmaiņām un grozījumiem, tāpat arī vēlēšanu likuma izmaiņām, kas paredzēta 2016. gadā. Jūs bijāt eh, toreiz turunāts esmā, kas ieņēma pozīciju attiecībā uz konstitūciju. Un gribu vajadzēt, kā debats atrisināšās, jūs virzīšās priekš jūsu valstī attiecībā uz šo tēmu. Paldies. Paldies, predzi, predz kungs, pandzerīkungs tālāk. Grazie. Paldies. Paldies Mukvegas kungam par to, ka esat ieradies pie mums šodien. Es vēlos teikt, ka šobrīd mēs uh, atzīmējam 15. gadskārt kopš uh, drošības padomas izveidošanas. 13.05 nu, lēmums tika pieņemts uh, oktobrī, un es vēlos zināt, cik tālu šī situācija ir attīstījusies, kāda ir pašreizējais situācija. Uh, šajā te lēmā ir nu, runāts par eh, konfliktu prevenciju un par eh, miera izveidu. Tur tiek runāts par civiliedzīvotājiem, par sievietēm, bērniem šādās situācijās. Tāpat tur ir teikts, ka būtu jāņem vērā arī dzimuma aspekti, ja mēs runājam par vārdarbību. Tas ir jautājums par cilvēktiesībām. Uh, Kongo Demokrātiskajā republikā aplēs liecina, ka nesenajā konfliktā katru dienu notiek uzbrukumi vai apmēram 40 sievietēm viņas tiek izvarotas. Šāda situācija ir nepieņēmama. Ja mēs runājam par no drošības padomas rezolūciju 1325, Tātad tur ir runa par seksuālo vardarbību konfliktu zonās. Arī ANO ģenerālsekretārs ir norādījis uz šo problēmu. Tas ir ārkārtīgi smags jautājums. Es domāju, ka Eiropas parlamentā vajadzētu atbalstīt eh, tiesiskumu ievērošanu pārējais periodu laikā, un es gribētu paust cieņu jums par jūsu darbu. Es gribētu teikt, ka mēs Eiropas parlamentā Pilnībā atbalstām to, ka jums ir piešķirta Saharau balva, un es esmu ļoti priecīgs redzēt jūs šeit. Tādējādi tiek izteikta cieņu cilvēktiesību, ciņām par cilvēktiesībām. Protams, Kongo Demokrātiskajā republikā notiekošais nav tikai cilvēktiesību jautājums. Te nav runa tikai par sieviešu tiesībām, par upuriem kļūst daudz cilvēki Kā jūs jau savā ievadrunā teicāt, daudz sievietes eh, ar šo, ar šīm brūcēm, ar šo te veselisko rētu dzīvos visu mūžu. Šīs sievietes tiek iznīcinātas gan sociāli, gan garīgi, un tāpēc es domāju, ka jūsu darbs, kā ginekologa darbs, strādājot šādos apstākļos, uh, ir palīdzējis jums kļūt par vienu no galvenajiem ekspertiem, kas ir daudz kas vairāk nekā tikai sieviešu reproduktīvās veselības uzlabošana. Jūs esat gan psihologs, jūs esat palīdzējis šīm sievietēm atgriezties atkal sabiedrībā, un mēs domājam, ka jūs paveiktais ir ļoti būtisks, nenovērtējams, un jūs tik tiešām esat pelnījis Saharov balvu. Es domāju, ka mums vajadzētu paraudzīties uz cilvēktiesībām un sieviešu tiesībām daudz stingrāk, jo gal galā tādējādi mums vajadzētu veidot tādu pieaugušāku sabiedrību un vajadzētu meklēt veidus, kā atrisināt tos daudzos konflikts, kas norisinās daudzās pasaules daļās. Mēs, Eiropas parlaments, jūs ļoti lielā mērā atbalstam. Paldies, Pancērīkungs, Tanokungam vārds. Priekšsēdētājs kundze. Doktor Makveik, es esmu šeit. Es gribētu apsveikt jūs savas ECR grupas vārdā. Mēs esam trešā lielākā parlamenta grupa. Es gribētu jūs e, sveikt arī kā ārsts, kā kolēģi ārsts. Es esmu psihiatrs un es zinu, ka sievietēm šādos te noziegumos e, cieš ne tikai ķermenis, bet arī dvēseli, un tāpēc ir ļoti būtiski uh, Eh, par to cīnīties. Es esmu ļoti ieinteresēts eh, Kimberlī procesā, kas ir komisijas vadīts process, kas attiecas uz eh, dažādu izrakteņu izraisītiem konfliktiem, cīņu par dimantiem un tā tālāk. Kongo Demokrātiskajā republikā šos noziedznieks bieži vien atbalsta tie, kas iegūs šos te derīgos izrakteņus. Un mēs Eiropas parlamentā ļoti bieži esam arī runājuši par to, ka Kongo Demokrātiskajā republikā seksuāla vardarbība tiek iz, izmantot kā karierocis. Tāpat mums ir bijusi video konference ar pārstāvjiem no Kongo. Bijušais eh, Britu pārstāvis Viljams Heiks nesen Londonā arī vadīja konferenci par seksuālo vardarbību kara apstākļos, ir tīpaši viņš runāja par Āfriku un Kongo Demokrātisko republiku. Makvegas kungs, tas, ka jums ir piešķirta Sahara balda 2014. gadā, godinot jūs par jūsu darbu, ārstējot sievietes, kas ir cietušajos kara noziegumos manā un manas grupas skatījumā ir ļoti būtisks apliecinājums tam, cik svarīgs šim parlamentam šķiet jautājums par uh, simtiem tūkstošu sieviešu likteni, un ne tikai Kongo Demokrātiskajā republikā, bet um, arī citvie pasaulē, kur notiek militārie konflikti, un mēs dzirdam, ka, piemēram, arī Irākā un Sīrijā notiek milzīgi noziegumi pret sievietēm um, no islāma valsts puses, piemēram, jezidu sievietes ļoti cieši. Bravo, un es apsveicu jūs, doktor Makvegi, jūs tik tiešām esat pelnījis Saharov balvu. Paldies! Thank you very much, Mr. Tan. Paldies, Taro kungs. Os... Austrovičies kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Doktor Mukvegi, tik tiešām vēlos jūs sveikt Alda grupas vārdā, kas uh, ir liberāļu un demokrātu grupa. Jūs tik tiešām esat pelnījis šo cieņas apliecinājumu un šo balvu. Un jūs tādējādi tiekat starptautiskā mērogā atzīts par savu ļoti būtisko darbu, ko veicat savā valstī. Šīs personīgās traģēdijas un arī ļoti smagie, smagie fiziskie ievainojumi, kas eh, paliek pēc sieviešu un bērnu izvarošanas konfliktu zonās, ir tāds jautājums, kas nedrīkstētu atstāt vienaldzīgi nevienu no mums. Es vēlos, lai sabiedrība runātu par šādu vārdarbību, ne tīpaši par izvarošanu, kas tiek izmantot kā kārierocis uh, militāros konfliktos, kā piemēram Kongo Demokrātiskajā republikā. Ja jūs par to domājat, uh, Vai jūs redzat, ka jūsu valstī būtu kāda pozitīva virzība cīņā pret šo te nepiedodamo vardarbību? Un tik tiešām, doktor Makveg, ļoti simboliski ir tas, ka Saharau balva jūsu rokās nonāks gadā, kad Eiropas Savienība svinēs simt gadi vai atzīmēs simt gadi kopš Pirmā pasaules kara izcelšanās 1914. gadā, jo jāņem vērā, cik milzīgi postījumi nodara karš un ja, kurā gadījumā šī, šī, šie postījumi joprojām ir redzami visā pasaulē. Liels paldies, lai Dievs jūs svētī un es novēlu jums turpināt savu darbu tāpat, kā to esat darījis līdz šim. Paldies! Alors, jā, jā, beaucoup de paroles après, alors. Ārkārtīgi daudzi um, runātāji ir pieteikušies, bet viņš vēlas atbildēt tagad tiem runātājiem, kas jau izteica. Encore une fois, merci. Vēl vienreiz gribu teikt jums lielu paldies un atvainojos priekšādātājiem panelim, kas lūk iejaucos šeit eh, visā. Es tā aizdomājos par cilvēktiesībām, acīm redzot. Pirmais jautājums, kas tika uzdots, bija jautājums attiecībā uz nesodāmību. Un te nu teikšu pavisam tieši. Ne jau lielākajā gadī, lielākā daļa gadījumu, kas tiek izskatīti, nav vairākums. Nekad iepriekš nav bijusi pat vēlme vērsties pret šo nesodāmību. Un tad, kad tiek pieļaut šāda nesodāmība, tas, protams, tālāk rada eh, milzīgu vardarbības vilni, kas tikai pieaug spēkā. Cīņa pret nesodāmību mūsuprāt būtu jāsāk jau pašā visu šī procesa centrā. Būtu jāvērš, būtu jā, jāsauc pie kārtības tie, kas nodarīšos noziegumus bez jebkādas cilvēcības izrādēšanas. Un šīs pārējais tiesiskuma instrumenti ir pilnībā jāizmanto. Šobrīd tas netiek darīts. Es te tagad neiedziļināšos vēsturē, bet mm, varas iestādes sastopas ar problēmām risinot šo nesodāmības lietu, jo trūkst instrumenti, kas būtu republikas rokās, uh, jo ir dažādas ārvalstu armijas grupējumi, kas ir Kongo bijuši ilgu laiku. Šīs, šie grupējumi ir pastrādājuši ļoti nopietnu cilvēktiesību pārkāpumus. Un, ja mēs runājam tikai par tādu nacionālu mm, līmeni šai ziņā, tad ar to nepietiks, jo ir arī dažādi veidi citu valstu, citu valstu grupējumi, kas, ne, kuru nesodamību arī nedrīkst pieļaut. Uh, Un tad iznāk tā, ka tie daži tiks sodīti un citi nē. Bet sodam ir jānāk, un tas jāpiedzīvo visām tam grupām un grupējumiem, kas ir pastrādājuši šāda veida uh, noziegums, to starp arī seksuālu izmantošanu kā kara ieroci. Un ir iespējams to vērsties. Nu, kaut vai tī, tāpat laikā, protams, arī pedagoģiskais aspekts ir svarīgs. Kongo Demokrātiskajā republikā jāsaka, uh, Armijā nekad neviens nav ticis sodīts, un tagad, kad ir noslēgts šis miera līgums, nu mums ir jāpārgrupē visi šie bruņoties grupējumi, un pat tie, kas ir pastrādājuši ļoti nopietnas cilvēkus, ties, pā, cilvēktiesību pārkāpums, bēgšņi tiek paaugstināti amatos, strā, parādās kaut kur valdības amatos, pie eh, armijas eh, grožiem, un tas nav pieļaujami, to es jau teicu pašā sākumā, tā rezultātā situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, jo tad iznāk tā, ka upuriem nākas prasīt aizsardzību no tiem, kas viņus ir izvarojuši. Tas ir pilnīgi nepieļaujami. Ir ļoti daudz tādu gadījumu, kad ir cilvēki tagad, kas izsaka draudus, ka viņi nedrīkst tagad nekā pret viņiem vērsties, jo viņi ir pie kaut, tikuši pie kaut kādas varas grožiem. Tas ir ļoti nopietns demokrātijas apdraudējums. Tie, kas tagad ir pie varas, nereti paši ir tie apspiedēji un tie, kas nodarījuši iedzīvotājiem pāri. Un tā nedrīkst um, darīt. Arī policijas spēku uh, ietvaros ir šādi cilvēki. Kā tad, lai cilvēki uzticas policijai? Tie, kas vakar viņiem darīja pāri, tagad sēž birojos un pēkšņi ir viņu it kā aizsargātāji. Tādai parādībai jāpieliek punkts. Un tad, protams, e, vardarbība turpinās. Jo visi tie, kas ir bijuši armijā un tā laikā, kad tika mobilizēts iedzīvotāji militārā ziņā, viņi ne, nekad nav bijusi arī demobilizācija, kas te būtu sekojusi. Tāpēc tā ir pilnīgi tāda mentalitāte. Tie ir cilvēki, kuriem burtiski izskalotas smadzenes kuriem ir, kuri ir tikuši spiest stāties seksuāls attiecībās pat ar saviem vecākiem un tuviniekiem, lai panāktu šo viņu pakļaušanos un lai viņi pastrādātu zvērības. Viņiem ir pilnīgi nenormāls psiholoģisks stāvoklis. Arī viņiem ir tīri psiholoģiski jāsniedz kaut kāda palīdzība. Mēs uzskatām, ka tam jābūt visaptverošam proc procesam, tam jāiekļaujas šai kopējā pārējais tiesiskumā, bet šobrīd te nav nekāda veida rehabilitācijas programmu. Uh, ar cilvēktiesību augsto komisāru esmu ticies, lai varētu vispirms izdomāt, kādā veidā var nodrošināt kaut kādu rekomendāciju, kaut kādu kompensāciju, kaut kādu palīdzību, bet šobrīd tas nenotiek atbilstīgā veidā. Mēs varam tikai secināt, ka tajā brīdī, kad pie varas būs nākamā valdība, un ir, protams, ir dažādas brīvprātīgas organizācijas, kas grib piedalīties darbā, bet tajā brīdī kad va, ja pie valdības e, grožiem stājas atkal šādi cilvēki, tad nav iespējams nekāda kompensācija un rehabilitācija nodrošināt. E, samierināšanās un patiesības komiteja tajā brīdī, kad tika parakstīts miernolīgums, e, bija vienīgā komisija, kas šīs lietas atzina, bet un mēs redzam, ka ir ļoti grūti nonākt pie samierināšanās jo ir tik ārkārtīgi daudz upuru, kuriem nav nekādas iespējas pat pateikt, kas ar viņiem ir noticis. Un viņi nesaņem nekādu atbalstu Un ja nedosim upuriem iespēju izteikties, teikt, kas viņam nodarīts, tad neko nepanāksim. Un šī iemesla dēļ tieši slimnīcā mēs, piemēram, runājam ar šiem upuriem, cenšamies viņiem ļaut izteikties, runāt. Bet tam vajadzētu būt arī cit, tā notikt arī citās vietās sabiedrības priekšā. Un sabiedrībai vajadzētu piedāvāt uh, Eh, kaut kādu kompensāciju un lūgt piedošanu, un tāda veida notikumi nedrīkst atkārtoties. Tika uzdots arī jautājums par konstitūcijas grozījumiem. Es domāju, ka šobrīd tās ir debatas, kas šķiet ir samazinājušās apmēros. Nu, varbūt tāpēc, ka bija šie Burkina Faso notikumi, bet sabiedrībai katrā ziņā jābūt ir uz, uzmanību, jā, ļoti modriem, jo mums nepieciešams saglabāt uh, institucionālo ietvaru, bet mēs baidāmies, ka šis miera process var nenest rezultātus Un mēs varam nonākt atkal nulli punktā, tas būtu ārkārtīgi skumji, ja rastos tāda situācija, ka tas tikai nestu tālāk līdz citus upurus un nāmas valstī, kas jau tā tik daudz cietusi. Un es tāpēc gribu aicināt Kongo varas iesāc ar daudz lielāku politisku atbildību pieiet šīm lietām un šiem noziegumiem jo man ļoti daudz kongliešu ir rakstījuši, kas raksta, pieprasa taisnību, un es domāju, ka konstitūciju mainīt šobrīd nebūtu pareizi, jo tas mūs atmestu atpakaļ vēsturē pa kādiem 20 gadiem, un tas būtu ļoti skumi. Mēs tiešām ceram, ka tā tas nenotiks, jo īpaši ņemot vērā to, kas notika Burkina Faso. Mums cerams izdosies nodrunāt atbilstīgas vēlēšanas ar šo pašu konstitūciju. Uh, jo es nezinu, kāpēc tas tad nevarētu notikt trešo reizi, jo tā tas divreiz jau ir bijis, un nākamais sasaukums, tad nākamais, nākamā valdība varētu mainīt tālāk atbilstīgā kārtībā konstitūciju un izteikt šādus solījumus pirms ievēlēšanas. Kas attiecas uz psiholoģiskās palīdzības sniegšanas. Mēs pamatojamies uz ideju, ka ir nepieciešama tāda ārstēšana, kas ir visaptverošana, jo galu galā, kas tad ļauj, kas tad noved šīs sievietes panzīs slimnīcā? Nu tas, ka viņas pārsvarā, protams, ir, eh, viņas ir ar fiziskām rētām un brūcēm, bet mēs jau nevaram izārstēt šīs sievietes tikai sārstējot eh, šīs fiziskās rētas. Viņu psiholoģiskais stāvoklis ir ārkārtīgi nopietns, kas nerad pat noved līdz pašnāvībai. Un tāpēc arvien vairāk eh, pievēršamies šai, šim aspektam. Es toreiz, kad sākotnē vēl tikai operēju viņas, eh, un palīdzēju ķirurģiski, es klausījos viņās, es dzirdēju šos stāstus, un eh, tā jāsaka ir pilnīgi tāda amalgāma, kas veidojas te pārstējošo ārstu un pacientu, un te nu mums ir jāspēlē kā ārstam loma arī psiholoģiskās palīdzības sniegšanai. Man jāsaka, ka mani ārkārtīgi ietekmēja visi šie stāsti un situācijas, par ko sievietes man stāstīja. Tas bija ārkārtīgi grūti. Un tāpēc es viens pats šo slogu nevarēju izturēt, tāpēc izveidojam šo psiholoģiskās palīdzības dienestu, kas vēl ļauj sievietēm attapties. Tad, jāsaka, šī ārstēšana risinās krietni ilgāk nekā tīri fiziskā, ķermeniskā ārstēšana. Uh, It īpaši, ja runājam par bērniem, kas cietuši no izvarošanas, tas ir vēl sarežģītāks process, jo ir tādas sievietes, kas e, ir bijušas seksuālā verdzībā pēc tam, kad visu viņu ģimene ir, e, ir tikusi izvarota, nogalināta, un tad e, Un tad savukārt nodarīt pār sievietēm, kas ir stāvokli un tālāk, tā rad, tas rada milzīgu traumu, un tas un nereti sievietēm liek atkal un atkal no jauna krist atpakaļ šai, šai briesmīgajā situācijā. Mēs šobrīd piedāvājam garīgās veselības aprūpas eh, aspektu. Mēs pieprasām, lai tas tiek iestrādāts kopējā aprūpas sistēmā, jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai upuriem tiktu piedāvāta visaptveroša ārstēšana. Jūs runājāt arī par Kimberlīs procesu. Un, nu, protams, tā jau ir tā lielākā problēma Kongo. Uh, jo ne jau dimanti kā tāda ir šī problēma. Mēs esam, mēs runājam par tādu reģionu, kas faktiski ir viens no bagātākajiem visā pasaulē, bet tad, kad jūs tur ierodaties, tad jūs redzat, ka iedzīvotāji ir visnabadzīgākie visā pasaulē, un sievietes, mātes, mirst dzemdībās tikai tāpēc, ka viņam nav ne mazākās pieejas veselības aprūpas pakalpojumiem, tā un tāpēc, ka šādi pakalpojumi netiek nodrošināti, nu tas ir vai nu tāpēc, ka trūks ceļu vai nav līdzekļu, lai nonāktu slimnīcē, un pat tās, kas tās struktūras, kas ir pieejamas, nav ar tādu kapacitāti, kas varētu šīm sievietēm palīdzēt. Te mēs runājam par valsti, kas kas, eh, kur ļoti daudz sieviešu mirst zemdībās. Un tad iedomājieties, cik sievietes tiek apdraudētas šādā veidā. Tāpat laikā, cik daudz līdzekļu būtu pieejami eh, un kas tiek izmantota tikai šī konflikta kurināšanai. Mēs tiešām varam tikai un vienīgi cerēt, ka Eiropas Savienība un eh, var šeit palīdzēt. Es zinu, ka jūs grasties balsot par likumu pavisam drīz, kas e, varbūt daudz ierobežojošāk attieksies uz šo procesu un daudz vairāk kontrolēs šos minerālu un dimantu ieguvas centrus, tā lai nebūtu tā, ka šie līdzekļi nonāk nepreizās rokās un varbūt kontrolē jābūt arī uz vietas, un tas būtu atbilstīgs Eiropas Savienības līdzdarbības veids tas palīdz ļautu atrisināt ne tikai šo konkrēto krīzi, bet kas pamazām ļautu uh, attīstīt arī cilvēktiesību respektu šai ziņā, piedāvājot ekonomisku palīdzību, atbalstu. Lai nebūtu tā, ka, lūk, šeit Eiropā patērēt produktu, preces, e, kuru izcelsmi nezinat un kuru varbūt e, izmantošana noved pie tālākas vardarbības attīstināšanas. Šeit vajadzīga stratēģija. Vajadzīga stratēģija, kas ir pietiekumi strikta, kas neļauj izmantot tādas metodas, kā tas notic līdz šim. Es domāju, ka tas ir iespējams. Gribu teikt paldies deputātam no Lielbritānijas kas runāja par Viljumu Heiga iniciatīvu jūnijā 150 valstis eh, tikās, lai domātu par stratēģiju, kā pieliktu kā pielikt punktu vardarbībai, izvarošanai, kā kara ierocim. Un es domāju, ka ir vajadzīga šādas iniciatīvas, šāda rīcība. Un šī iniciatīva tiešām ir slavējama. Domāju, ka Eiropas Unija varētu to turpināt, jo, manuprāt, tas ir vienīgais veids, kā panākt to, ka valsts saka nē šādai praksē. Šī praksa ir pieaugusi apmēros, runāju par Sīriju, Irāku, jā, Nigēriju šobrīd. Es domāju, ka tas ir briesmīgi. Es vienkārši nevaru klausīties tajā, ka ir tāds valstis, kur tas notiek, un tad, lūk, sievietes tiek pārdotas eh, verdzībā apņems par sievām, ka tas ir daļa no kara, tas ir pilnīgi nenormāli. Un tad šie cilvēki nāk un kaut ko runā, bet par, par kādām cilvēktiesībām var būt runa šādos gadījumos. Mēs vēlamies, lai tiek novilkt sarkanā līnija un tā, ka mēs varam izsakot tam visam līdzi. Bioloģiskie ieroči, ķīmiskie ieroči, vardarbība kā ierocis, tam visam jāpieliek punkts, jo sekas būs pāri paudzēm. Uh, Mēs nedrīkstam vairs klusēt par šāda veida ieročiem. Vai ir kāda pozitīva attīstība Kongo Demokrātiskajā republikā? Nu, mēs joprojām esam cerību pilni, un mēs domājam, ka vajadzīgs tāds neliels grūdienis šobrīd, lai eh, varētu kaut kas mūsu valstī mainīties. Sastopamies ar šobrīd ar tādu problēmu, ka valdība uh, strādājot pie stratēģijas, atsakās atzīt šo problēmu valstī. Nu, piemēram, bija um, dažādi solījumi, mēs, protams, par to priecājāmies, cerējām, ka lūg, beidzot, būs arī sievietes, piemēram, parlamentā un tā tālāk. Nu, ka varēs attiecīgi tad pieņemt reģionālā kārtā um, likums, kas vēršas pret šāda veida izvarošana, kas tiek izmantot kā ierocis, bet pēc tam izrādījās, ka sol, solījumi ir tukši vārdi. Ir vajadzīga daudz lielāka apņemšanās eh, no varas iestāžu puses. Viņam vispirms ir jāzīst, ka problēma pastāv. Un tad tā jāsāk risināt. Bet cerība šobrīd pastāv un. Un šobrīd, jāsaka, cerības visvairāk liekam tieši uz sievietēm, uz viņu rīcību. Ne jau tāpēc, ka es viņas ārstēju, uh, vai kaut kā tā. Nē, bet kad es redzu tās ciešanas, kādas tās piedzīvo, kuram nav nekādu līdzekļu, viņiem nav iespējas atjaunot savas dzīvi, ģimēni, atgriezties sabiedrībā, tad es saku, nu tad viss ir zudis, tad demokrātija nevar vairs notikt. Ir vajadzīgs grūdienis, lai sievietes varētu atgriezties sabiedrībā. Madame Lezing. Rozings kundze, lūdzu. Paldies. Es atrodos šeit, saka runātāja. Godātājs doktor Mukvēge. Man ir liels prieks jūs šeit redzēt un ar lepnumu sveicu jūs no savas politiskās grupas puses. Saharova balva, diemžēl, bieži vien tiek politiski instrumentalizēta, tādēļ mana politiskā grupa bieži vien ir kritiski noskaņota pret balvas piešķiršanu. Tieši šī iemesla dēļ esam vēl priecīgāk, ka tieši jūs tikāt izvirzīts par Sahara balvas laureātu un to saņēmāt. Un es gribēju pateikties arī citiem kolēģiem par viņu veikumu. Es negribu, protams, atkārtot visu jau iepriekš teikto. Es tikai no savas puses gribēju minēt, ka uh, Eh, gandrīz 20 gadus strādāju eh, kādā valsts organizācijā, kas piedāvāja psiholoģisku atbalstu, konsultācijas, un es arī ļoti labi varēju paši pārliecināties par to, kā šie vardarbības upuri cieši gan fiziski, gan morāli. Uh, bija daudzas uh, jaunas meitenes, sievietes, bet arī puiši un vīrieši, kas bija ieradušies Vācijā kā uh, kara bēgļi. Un jāsaka, ka, protams, uh, arī kopējiem, slimnieku kopējiem ārstiem ir šausmīgi sarežģīti dien dienā būt par šo ciešanu lieciniekiem, tādēļ arī viņi ir jāuzsaka par viņu veikumu. Jāsaka, ka šāda vardarbība pret sievietēm um, nav tipiski tikai vienai pasaules daļai, arī visos pasaules kontinentos ir sastāpam vardarbīgi cilvēki, arī Eiropā sievietes ir cietuši no izvarošanām kara laikā, arī tika pieminēta pieminētas šeit Irāka un Sīrija. Es gribēju tikai papildināt, ka mēs te nerunājam tikai par simtiem sieviešu, mēs runājam par tūkstošiem sievietēm, kas šeit tiek nolaupītas, izvarotas un pārdotas, lai sniegtu seksuālos pakalpojumus. Un tas notiek tagad, 21. gadsimtā. Es domāju, ka mums, kā Eiropiešiem un Eiropas parlamenta deputātiem, ir jāuzņems atbildība piešķirot Saharov balvu. Ja vardarbība, seksuālā vardarbība tiek izmantota kā kara uh, ierocis, mums ir nevien jāvēršas uh, pret šo vardarbību, bet vispār pret kāru kā tādu. Mums arī ir jāvēršas pret šādas vardarbības izmantošanu Kongo un uh, īstenībā bieži vien šo vardarbību izmanto militāras vienības, ko bieži vien palīdz izglītot, apmācīt ES, un valdības izmanto eh, šos militārists arī pret saviem iedzīvotēm. Diemžēl arī bieži vien Eiropas Savienība šādas vienības ir atbalstījusi. Un mums vajadzētu arī garantēt, lai Eiropas uzņēmumi netiešā veidā, piemēram, nefinansētu šādas operācijas. Tieši jāsaka, ka tādā veidā mēs turpinām uh, rakstīt tumšākās nodaļas kolonizācijas vēsturē. Es domāju ka ir jācīnās arī pret nabadzību, jo nabadzība bieži vien arī uh, ļauj uzplaukt dažādiem uh, vardarbīgiem konfliktiem, un tieši tādēļ mums ir jācīnās pret vienu no vardarbības cēloņiem, un nedrīkstam piekopt tādu politiku, kas uh, nāks par ļaunu cilvēkiem citos kontinentos. Dargā kolēģe, mums vairs nav daudz laika. Jā, bet uh, jūs pirms tam uh, pārtraucāt sēdi, es tagad divus teikumus vēl pateikšu, saka Lozings kundze. Mēs nedrīkstam nedrīkstam pieļaut arī to, eh, ka Eiropa turpina pārdot eh, ieročus citos kontinentos, lai atbalstītu savus strateģiskos partnerus, iedzīvotos peļņā un finansētu šo uh, slepkavošanas mašinēriju. Līdz ar to arī Eiropas Savienība šeit ir līdzatbildīga par sieviešu ciešanām citās valstīs. Es ļoti atvainojos, bet ja jūs runājat tik ilgi, tad ir citi kolēģi, kas nevarēs izteikties. Tas vienīgais, ko es gribu teikt tad jau jums vajadzētu to teikt arī iepriekšējiem runātājiem, saka Lozings kundze. Jā, bet laiks taču tek, laiks iet uz priekšu. Lohpīlers kundze. Thank you, Madam Chair. Paldies. Zaļo un EFA grupas vārdā es gribēju jūs um, apsveikt ar Saharo balvas iegūšanu, gribēju pateikties jums par jūsu izcilo darbu, ko jūs darāt ikdienā, lai palīdzētu šīm uh, sievietēm, tajā pašā laikā meklējot arī politiskus risinājumus šai ielgušai problēmai. Es gribēju pateikt, uh, ka cilvēku tiesību apakškomitejā pagājušā sasaukumā mēs vēlējāmies divreiz doties uz Kongo, uz Austrumu rietumu Kongo un arī apmeklēt jūsu slimnīcu, bet, diemžēl, ņemot vērā nepārtraukto vardarbību, mēs nevarējām eh, jūs apmeklēt jūs dzimtenē, tādēļ ir tik jauki jūs redzēt šodien mūsu vidū. Un sievietes no Lielo ezeru reģioniem arī bija pie mums komitejā ieradušās un viņas stāstīja, ka viņas cieš jau tā, bet tad viņas dodas uz policiju, viņas uh, stāsta par piedzīvoto un bieži vien viņām nākas pēc tam vēl ikdienā dzīvot eh, blakus šiem izvarotājiem, jo viņi ir arī kopienās augstos amatos un netiek sodīti. Es gribēju teikt, ka mums ir jācīnās pret nesodāmību, jādara tas aktīvāk, jo arī uh, upuriem ir uh, bieži vien uh, vieglāk tikt pāri psiholoģiskai traumai, ja viņi redz, ka uh, darītāji tiek sodīti. Un Jāsaka, ka ka šeit ir jāpiemina arī uh, masu uh, izvarošanas un kas notika Liberijā. Vairāk nekā 60% no visām sievietēm šajās uh, Uh, sabiedrībās, kas cieši no civilā kara, ir arī uh, piedzīvojuši seksuālu vardarbību. Tādēļ mums ir jāsaprot, nu, ko tad darīs sabiedrība, ko darīs nākamās paaudzes, kā tās aizdziedēs šo rētu, kā veidosies attiecības starp vīriešiem un sievietēm. Gribēju pavaicāt, vai uh, ir uh, kādas grupas, kopienas Kongo, kas mēģina uh, sazināties ar citām kopienām, ar citām tautām, kur cilvēki ir cietuši no masu izvarošanas, lai varētu šo jautājumu atrisināt, nu, varbūt nākamās paudzes laikā. Paldies, Bašir kungs! Uh, Madam Chair, I'll keep myself brief. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāņemot vērā to, ka laika nav daudz, es runāšu lakoniski. Arī es gribēju sveikt Mukvegas kungu par saņemto Saharau balvu, par viņa sasniegumiem. Jāsaka, jūs esat to godam nopelnījis par savu iesaisti un smago darbu. Mums visiem ir mātes, meitas, māsas un vakardien es tikos ar savu māti, bedeklu, māsu, un jāsaka, ka jaunās meitenes Eh, kas Kongo tiek izvarotas. Nu, tas var piemeklēt jebkuru, tas var piemeklēt arī manas radinieces, sievietes manā ģimenē. Mēs visi esam vienas civilizācijas pārstāvi. Jāsaka, ka tas, kas notiek eh, ar Kongo, notiek ar Roingu eh, kopienu Mjaņmā, eh, tas notiek arī Šrilankā. Un jūs pareizi teicāt, ka tā ir stratēģijas sastāvdaļa. Tiek izvarota burtiski visa kopiena. Ļoti daudzi cilvēki tiek izvarota arī publiski lieliski un izmantojot šādu stratēģiju, cilvēki tiek piespiest atteikties no sava, uh, beigt no savu reģionu. Tā ir tāda kā etniskā tīrīšana. Un mēs Eiropā to piedzīvojām uh, pirms nedaudz uh, mazāk nekā 20 gadiem. Tas viss notika Bosnijā. Protams, mums ir jārunā par to, kas notiek tieši šobrīd, bet neaizmirsīsim arī pagātnē piedzīvoto. Uh, Uh, Es jums gribēju uzdot sekojuši jautājumu. Jūs pareizi pateicāt, ka ir uh, jābūt tiesiskumam, ir jāmaksā reparācijas, ir uh, jāspriež taisna tiesa, un jūs teicāt, ka ir jānovelk vienreiz šī sarkanā līnija, jāpieliek punkts vardarbībai. Bet kā to panākt? Protams, tiesiskums ir nepieciešams. Ir, uh, Eh, jābūt eh, tā tad eh, atdarīšanai, kā jūs varētu to ilustrēt. Paldies, vēl tikai 5 minūtes pie mums paliks tulki, tādēļ tagad Vardas kundze, Prostas kundze, divi runātāji vēl, un pēc tam Mukvegas kungs atbildēs uz jautājumiem. Vardas kundze. Um, I, I feel... Es jūtos ļoti aizkustināta, klausoties Mukvegas kunga runā Es esmu pirmo reizi ievēlēta parlamentā, tikai nesen esmu kļuvusi par politiķi. Un jāsaka, ka vardarbība pret sievietēm ir ļoti smags noziegums. Un klausoties jūsu runā, uh, tas patiešām bija ļoti aizkustinoši. Es esmu sociāla demokrātu deputāte, strādāju AKK delegācijā un arī sieviešu līdztiesības komitejā. Mukvegas kungs eh, bija eh, ļoti interesanti dzirdēt, jūs šeit runājāt par eh, sasaisti starp politiku, nabadzību, politisko varu, konstitūciju, nabadzību, sociālām problēmām un kā tas viss sasaistās ar vardarbību. Un Pagājuši nedēļ es biju uh, Downing Streetā, Londonā, uh, kur sievietes iesniedza lūgumu rakstu par, uh, lai cīnītos, protestētu pret vardarbību. Tās bija sievietes, kas bija patvērumu meklētājas, viņas bēga no vardarbības, eh, savā, ciet no vardarbības savā valstī, un es redzu, ka sievietēm, kas cieši no seksuālās vardarbības, eh, ir nepieciešama palīdzība, un te mēs runājam par globālās eh, attīstības ietvaru, nu pat plenārsēžu zālē, un patiešām uh, ar šausmām uh, klausījos tajā, ka daudzi kolēģi uzskata, ka ES budžetu varētu prioritizēt, piemēram, tikai vienu jautājumu risināšanai - malārijas iznīcināšanai. Gribēju pavaicāt, uh, šī palīdzība, ko mēs sniedzam uh, nabadzīgākajām valstīm, cik svarīgs šis finansējums ir tieši jums, lai palīdzētu sievietēm, kas cietuši no uh, izvarošanas un kara. Paldies! Paldies, Prostas kundze! Eh, eh, Priekšsēdētāji! Arī es no savas puses uh, gribētu sveikt Mokveges kungu un gribēju uzsvērt Šī nav problēma, kas ir vērojama tikai tuvējos austrumos vai Āfrikā. Mēs to esam redzējuši arī Eiropā un nemaz netik sen, Balkānu kara laikā, piemēram. Man tas ir jāpiemina. Un, jā, šī problēma nav nekas jauns. Sievietes ar to, diemžēl, kara laikā sastopas aizvien no jauna. Bet Eiropas parlaments piešķirot šo balvu eh, doktorim Mukvegem ir pierādījis, ka mēs esam pārgājuši no vārdiem pie darbiem. Jāsaka, šis ir uh, arī cilvēktiesību jautājums. Un tas ir arī cieši saistīts ar drošību. Mums ir šajā darbā jāiesaista valdības, pilsoniskā sabiedrība. Uh, Un, ja mēs šo apkaunojošo noziegumu uh, nemēģināsim iznīcināt visiem spēkiem, tad sievietes turpinās no tā ciest, viņas uh, kaunēsies no notikušā, uz, uh, tas atstās uh, uz viņām tādu kā stigmu uz visu atlikušo dzīvi, bet jāsaka, ka tas ir arī drošības jautājums, un mums vajadzētu tam pievērst vairāk uzmanības parlamentā un novēl jums visu to labāko nākotnē. Lūdzu, tagad vērts Mukveiks kungam. Merci, uh assez rapidement, je... Paldies! Pavisam īsi man jāsaka, Lūkas. Šodien darām visu, lai izvērstu plašumā to modeli, ko esam radījuši izveidot Panzī slimnīcu. Vēlamies, lai arī citur būtu šādas slimnīcas, citās teritorijās, kur, protams, ir tādas pat problēmas kā šeit. Esmu saticies arī ar vienu afgāņu sievieti, kas ieradās mūs satikt, jo viņa uzskata, tajā brīdī, kad es nācu klāt savu prezentāciju, viņa vienkārši raudāja. Viņa teica, manā valstī arī ir vajadzīgas tādas vietas. Mums sievietes piedzīvo tieši to pašu, bet viņām nav drosmes uh, par to runāt, un, un tas viņas vienkārši nogalina. Viņas mirst savā sāpnēs, iet bojā, un es gribētu, lai šāds modelis būtu. Uh, arī mūsu valstī, ka mēs varētu to izveidot arī Afganistānā. Esam ar viņu uzturam kontaktus. Burkina Faso komanda tāpat, un mēs domājam par to, ka varētu līdzīgi rīkoties tā arī šais citās valstīs, lai palīdzētu izvarošanas upuriem un vēlamies arī šo modeli izvērst plašumā Kongo Demokrātiskajā republikā. Te eh, runājot par Eiropas Savienību, eh, mums ir vajadzīga šī atbalsta, šī balss, un bez jūsu atbalsta mēs, protams, nevarētu veikt to darbu, ko darām, jo šī ārstēšana un psiholoģiskā ārstēšana viesnīcā, protams, ir divas tādas jomas, kur eh, pilnīgi noteikti Eiropas Savienība mums palīdz ar saviem līdzakļiem. Un, uh, tās ir sievietes, kuru rīcībā nav pilnīgi nekā, un mēs, protams, viņus ārstējam par velti, bet un pilnībā, jo citādi viņas nespēja no šīs situācijas nekā izkļūt. Un noslēgumā te pateikšu, kāda tad ir šī sarkanā nepārkāpjamā līnija. Uh, Es priecājos, ka jūs runājāt par šo jautājumu. Manuprāt, šobrīd šī sarkanā līnija, šī nepārkāpimā līnija ir tā, ka nedrīkstam pieļaut izvarošanu kā kara ieroci. E, un te runājam par to, ka atbildība jāuzņems visiem arī kopienai, sabiedrībai. Mēs uzskatām, ka sabiedrības līmenī esam beidzot sākuši vismaz runāt, um, piemēram, mūsu valstī. Uh, jo viņi jau ir tie, kas eh, nosaka toni sabiedrībā, runājam ar kopienu vadošajām personībām. Daudz, kur jau šī vardarbība sakņojas eh, senās tradīcijās, un tur tam ir jāpieliek punkts. Ir, ir jā, jāpadara, jāinformē sabiedrība, informēt tā, lai tā pašā sākumā atsakās no šāda veida eh, vardarbības. Ja runājam par nacionālo līmeni, tad, protams, ir jāizve, ir jāizteno likumi, par kuriem esam nobalsojuši, kas ir pieņemti. Kāda jēga likumam, kas paredz cīņu pret izvarošanu, ja praksē tas piemērots netiek un ir zināms, ka likums nedarbojas? un ka upuri nespēja e, stāt, panākt taisnību. Un kamēr upuriem netiks piedāvāt iespēja saukt vainīgos pie uh, atbildības, nekas netiks panāks. Par sabi saptautisko sabiedrību runājot, es domāju, ka mēs taču ļoti labi pazīstam tās valstis, kur ir šie bruņotie grupējumi, kur ir šīs personas, kas izmanto šo metodi un vēršas pret pilsoniem pret pilsonisko sabiedrību, pret sievietēm, un ir rīcība, ko pavisam vienkārši varam īstenot, demotivējoša rīcība. Nu, piemēram, ja ir kāds bruņots grupējums, kas ir izmantojis izvarošanu kā kara ieroci vai kāda grupa, uh, kas, eh, nu, kā tāda ir ļoti pazīstama, tad tādā gadījumā, eh, ja valsts viņus pat aizstāv, tad tādā gadījumā viņiem var, piemēram, atteikt vīzu, lai viņi nekur nevar doties, eh, teiksim, no Eiropas Savienības puses, tad šāda veida ierobežojumi tā, lai šīs vainīgās personas, nu, tad, lai arī saņem at, at, aizsardzību no savas valsts, tomēr nevar brīvi pa pasauli ceļot. Lai viņi nevarētu nekad spērt kāju ārpus šīs valstis Eiropas Savienībā. Nu, tā ir tāda rīcība, kas var būt demotivējoša. Ja, ja, ir jābūt arī līdzekļu iesaldēšanai. Es domāju, virkne līdzekļu, ko iespējams darīt ar Eiropas Savienībām, varbūt pat startautiskākā līmenī. Tas tie varbūt tādi vienkārši demotivējoši līdzekļi. Tā, lai tie, kas šāda veida rīcību pastrādā, vispirms padomā, kas, uh, tālāk notiks. Un šie sarkanai līnija nepārkāpjamai lietai ir, ir jābūt tādai, ko aizstāvam mēs pilnīgi visi. Mums ir jāapzinās, cik situācija ir no, nopietna. Mums visiem ir jāparakstā zem šādām normām. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es domāju, ka tas arī ir iespējams. Un tad, tad mēs var, jau tas vien, ka mēs esam šeit un par to runājam, jau nozīmē ļoti daudz ko. Merci beaucoup, doktor. Nes paldies, saka priekšādētā. Paldies, Mukvegas kungs. Jūs jau zinat, ka tas vien, ka jūs esat šeit, padara pasauli labāk. Lielas paldies un labu visiem vakaru!